Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt, dāmas un kungi. Neviens mani nedzird. What is going on? Doesn't work. Doesn't. Uh, do you hear me? Vai jūs mani dzirdat? Nedzirdat? Eh, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Lūdzu, ieņemiet vietas, beidziet savas aizraujošās diskusijas un um, aizraujošās tikšanās foijē un sāksim sanāksmi vispirms darba kārtības uh, pieņemšana. Esat laipni lūgti mūsu agrākajā tāpā, numur 50, kur mēs esam pavadījuši ļoti daudz laika iepriekšējā sasaukumā, un pirmkārt tātad darba kārtības pieņemšana. Darba kārtība ir iekļauta deputātu dokumentu mapē. Ja nav komentāru, tad darba kārtību varam pieņemt bez grozījumiem. So. Es domāju, ka tā ir. Man tā šķiet. Vai tagad ir labāk? Vaicā priekšsēdētājs. And now is better? Tagad labāk dzirdat mani? Nē. Now it works. Okay. Maybe, maybe you should move here. Okay. Not easy. Yeah. Uh, uh now it's better. Tagad ir labāk. Nestrādām. Any technician is necessary. Is it working? It works. It's okay. It works. It's just that there was. I don't hear myself. No. Hello? Vai dzirdat mani? Jā, dzirdat. Jā, darbojas, bet eh, nedarbojas, eh, kā pienākas. Abi tātad eh, darba kārtība. Vai kāds ir pret darba kārtību? Nē, nedarbojas mikrofons. Darbojas tomēr. Vai kāds ir pret mūsu darba kārtības projektu, ko esat saņēmuši? Neviens nav pret. Man paziņojumi. Ļoti vienkārši vēlētos eh, jūs informēt, ka pēcpusdienas eh, sesijas eh, sākumā trijos būs īsts pārskats par diviem eh, ļoti svarīgiem jautājumiem. 50 minūtes. Pirmkārt, um, būs eh, informācija par ITRIS un AFET komitejas 31. martā kopīgi organizēto konferenci par kopīgu uzzināšanām vērstu Eiropas Savienības kaimiņu valstu veidošanu, kopīgas zināšanu inovācijas tāpas izveidi uz eh, Tojas kundze, kas piedalījās eh, šajā pasākumā un kas eh, jūs īsti informēs par šo pasākumu trijos. Un būs arī digitālās savienības jautājuma pirmās tikšanās pārskats. Tā bija ļoti veiksmīga mūsu darba grupas tikšanās. Mm Un šiem jautājumiem aizņems varbūt 10-15 eh, eh, minūtes. Tagad mums tam nebūs laika balsošanas dēļ. Tāpēc lūdzu, ja esat ieinteresēti, un domāju, ka būsiet ieinteresēti, kolēģi Heller, Elleru, kungs, neviens man nedzird. Saka priekšādātājs, neviens mani nedzird. Ja jums nav mikrofona, tad jūs nesat priekšsēdētājs. Tāds ir uzskats. Nu, tas būs skaidrs. Mikrofons darbojas, bet ne tā kā pienākas. Kolēģi, iepriekšējā sanāksmju protokoli ir iekļauti jūsu dokumentu mapē. 24. februārs eh, un 9. mārts. Vai kādi komentāri? Esam tātad to pieņēmuši. Pirmkārt eh, būs eh, tāds pārbaudas balsojums. Parastais jautājums. Vai vēlaties, vai esat par ITER komiteju? Vai jums patīk itre komiteja? Sākam balsot. Sākam balsot. Testa balsojums. Nu, tā tad mūsu digitālā darba kārtība. Sākam balsot. Mikrofons joprojām īsti nedarbojas. Labi. Tad varam turpināt darbu. Tātad uh, Eiropas strateģisko investīciju fonds. Referente ir Katlīna Van Bremta. Tika iesniegti 536 grozījumi un ir ļoti daudz kompromisu. Sāksim balsot. Pirmais uh, un septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Divi pieci seši grozījums um, par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 258 grozījums par. Pirmā daļa par. Pret. Balsosim elektroniski. Sākam pārbaudi elektroniski. 258 pirmā daļa. Ir viens cilvēks no EPP par daudz. pārāk daudz EPP deputātu. Joprojām viens par daudz. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa par pret noraidīts. 265 grozījums, pirmā daļa tikai par pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Joprojām viens eh, tautas partijas deputāts par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 266 par pret atturas pieņemts. Jā, jums taisnība, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, jā, jums taisnība. 267 par pret. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts šoreiz. 269. Par. Pret. Pieņemts. 270 par. Pret. Pieņemts. 271 par. Pret Pieņemts. Trešais kompromiss un 35. kompromiss par. Pret. Pieņemts. 277 grozījums par. Pret. Pieņemts. 279 par. Pret. Pieņemts. 293 par pret. Noraidīts. 295 par pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 295. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret pieņemts. 304 par pret noraidīts. Trīs, trīs, trīs par pret noraidīts, bet pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss par. Pret. Pieņemts. Se, sestais kompromiss 19. Eh, un 30. blokām par. Pret. Pieņemts. Varu apsveikt uh, par šiem kompromisu grozījumiem. Tas ir vienkārši lieliski. 4, 2, 9 par pret. Noraidīts. 430. Pirmā daļa tikai par pret. Noraidīts. 31. un 428 grozījumi kopā ir identiski šie grozījumi, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4, 3, 5. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4, 3, 8 par pret. Noraidīts. 4, 4, 1 par. Noraidīts. Es atvainojos, nepajautāju, kas pret. 4, 4, 1. 441 par pret noraidīt pieņemts. 443 par pret noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 445. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums par pret pieņemts. 35. par pret pieņemts. 36. par pret Vēlaties pārbaudīt? Nē. 36. par. Pret. Atturas. Noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. 36. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Um, kompromiss 39. par. Pret Pieņemts. Atturas, atvainojos, nepajautāju, kas atturas. Jā, nu pārbaudīsim elektroniski, jo nav īsti skaidrs. 39. kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot. Labi, Nākamais ir grozījums 447. pirmā daļa. Jā, es tikai vēlētos uh, konkretizēt to, ka mēs balsojām par, bet mūsu gaismiņas te bija sarkanā krāsā. Ko tas nozīmē? 39. kompromisā tas ir pieņemts. Ļoti labs rezultāts tur bija. Nē, es saprotu, taču mēs eh, spiedām plusu, bet mūsu gaismiņas bija eh, sarkanā krāsā. Es tikai gribēju pārliecināties, eh, kāds bija rezultāts skaitliski. Kāds? 30 par, 13 pret un atturēšanās ir vēl jāpārbauda. Tad 30 pār 13 pret um, ļoti skaidrs uh, vairākums tur bija. 447 grozījums pār pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski, tomēr sākam balsot. Beidzam balsot. Liels paldies, pieņemts. 4, 4, 7 grozījums eh, pieņemts. 37. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss un 38. par pret pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 473 par pret. Um, um, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 473. Pieņemts, pieņemts. Jā, tātad pieņemts. 39. Par pret. Nu, nevar saprast. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz. 474 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 475 par pret. Noraidīts. Kompromiss grozījums desmit um, par pret pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret pieņemts. 4, 9, 5 par pret Pārbaudīsim elektroniski. 4, 9, 5. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. Eh, par, pret, atturas, pieņemts.

pieņemts, man šķiet, bet pārbaudīsim elektroniski. 5, 1, 5. Beidzam balsot. Pieņemts aktu dieniņu. 5, 1, 6. Par, pret, pieņemts. 14. kompromiss par pret pieņemts. 15. kompromiss par pret pieņemts. 57. grozījums par pret pieņemts. 16. kompromiss par pret pieņemts. 63. grozījums par pret pieņemts. 64. grozījums par pret noraidīts. 41. kompromiss par pret pieņemts. 72. par pret noraidīts. 17. kompromiss par pret pieņemts. 18. kompromiss par pret pieņemts. 99. grozījums par pret atturas. Šķiet noraidīts, bet nē, nav nepieciešams pārbaudīt, noraidīts. Simtais grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. Par pret noraidīts. 102. Par pret. Te ir neliela kļūdiņa. Pārbaudīsim elektroniski, jo nebija īsti skaidrs. Sākam balsot. 102 grozījums Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss par pret pieņemts. 163 grozījums eh, tikai otrā daļa par pret. Pieņemts. Jā, labi, pārbaudīsim tomēr elektroniski. 163. Eh, otrā daļa. Sākam balsot. 1 EPP eh, e deputāts par daudz. Vai viss tagad kārtībā? Beidzam balsot. Noraidīts. Ko es teicu sākumā, ka pieņemts? Atvainojiet par to. Tagad 21. kompromiss par. Pret. Pieņemts. 40. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 40. Eh, kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. kompromiss par. Pret pieņemts. Nākamais 23. kompromiss par pret pieņemts. Nākamais 24. par pret pieņemts. 1, 2, 9 grozījums par pret pieņemts. 1, 3, 1 grozījums par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 1, 3, 1. Pārbaudīsim, tātad uh, beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss uh, par pret pieņemts. 26. par pret pieņemts. 27. par pret pieņemts. 28. par pret pieņemts. 148 grozījums par pret noraidīts. 150 par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. kompromiss par pret pieņemts. 158 grozījums par pret noraidīts. 159 par pret pieņemts. 160 grozījums par pret pret pieņemts. 162 par pret noraidīts. 161 par pret pieņemts. 105 atturas. Tātad vēlreiz 161, 161. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet, dažreiz nevajadzēja vai kāds, kas atturas, jo man gribētos, lai mums būtu vienkāršāk strādātu. Citādāk būtu ļoti ilgs laiks jāpavada balsojot. Ja 105 grozījums par pret atturas noraidīts. Jā, pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot. No nu, tautas partijas eh, viena cilvēka par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par pret pret pieņemts. 166 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 166. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. kompromiss par. Pret Pieņemts. 167 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 169 par pret. Pieņemts. 32. kompromiss par pret pieņemts. 33. kompromiss par pret pieņemts. 34. par pret pieņemts. 188 un 189 grozējumi kopā par pret Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot. Divi grozījumi. 23. apsvērumu punkts. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. apsvērumu punkts. 190 groz, grozījums par. Pret. Pieņemts. 193 par. Pret Pārbaudīsim elektroniski. 1, 9, 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. 1, 9, 3. Pieņemts. 1, 9, 2. Par pret. Pieņemts. 1, 9, 4. Par pret kuru vēlaties pārbaudīt, 192, eh, 192 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, dažas politiskās grupas vēl nebija izlēmušas, eh, tas bija tas iemesls, un tagad viss ir skaidrs, eh, un es pats par to pārliecinājos tālāk, ka 194 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 194. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Nē. 531 eh, grozījums. 531 par pret noraidīts. 195 par pret pieņemts. 196 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 196 sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 197 par pret noraidīts. Divsimt deviņpadsmitais grozījums par pret noraidīts. 220. par pret Šķiet, ka ir pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums par pret pieņemts. 37. kompromiss par pret pieņemts. 228. par pret pieņemts. Un galīgais balsojums uh, elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 53 pār 5 pret 6 atturas apsveicam, apsveicam jūs visus, apsveicam referentes kundzi un jūs visus. Pēc ilgām diskusijām, laika ziņā ilgām diskuzi, diskusijām, nevis lēnām, jo paši mēs strādājām ātri, esam panākuši šo rezultātu un tādēļ apsveicu jūs visus. Un tagad pievēršamies nākamajam darba kārtības eh, punktam, kas arī ir eh, par eh, Eiropas strateģisku investīciju fondu. Runa šeit ir par budžeta grozījumiem. Grozījuma numuru 1.2015 projektu ir iesniegt 24 grozījumi, kompromisa grozījumi nebija nepieciešami. Sākam balsot. Um, Jā. 11. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Pieņemts. Ceturtais par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 Noraidīts. 17. par. Pret. Noraidīts. 5. par. Pret. Pieņemts. 6. par. Pret. Pieņemts. 18. par. Pret. Noraidīts. 19. par. Pret. Noraidīts. 20. par. Pret. Noraidīts.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 Galīgais balsojums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Lieliski. 62 par, 2 pret. Demokrātija darbojas. Van Bremtes kundze. Jūs vēlētos teikt dažus vārdus pēc smagi pastrādātā darba? Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji, jo vēl ir daudz balsojumu paredzēti. Pirmkārt, protams, es eh, ļoti dziļi pateicos eh, visiem kolēģiem un jo īpaši ēnu referentiem, jo Eh, tas bija smags darbiņš, kas bija paveicams ļoti īsā laika sprīdī un bija ļoti patīkami strādāt kopā. Un eh, tad vēl vēršos pie jums priekšstādātāji. Mēs zinām, ka tas ir tikai eh, pirmais aspekts pārējiem, kas notiks. Un pārējie, pārējie notikumi ir nākamās nedēļas ekonu balsojums. Un mums te ir ekskluzīvas kompetences pāntiem, kas attiecas uz apvārsni 2020. Mums ir plaša vairākums tajā, un man nav bāžu par no vienošanos, kas mums ir ar ekonu un budžeta komiteju. Mums arī ir kompetences par 5-2 pantu kritēriju un atlases kritēriju. Un es zinu, ka diskusijas sākas ekonomikas un budžeta komitejā par to, ka mēs būtu pārkāpuši savas ekskluzīvās kompetences. Tomēr es esmu pārliecināta, ka tas tā nav. Un mani kolēģi, ēnu referenti, un es pie viņiem vēršos, un arī jums priekšsēdētāji, kā ITRES komitejas priekšsēdētāji, ir ļoti svarīgi, lai mēs turētos pie savām kompetencēm un ka mēs arī skaidri nosūtītu signālu, ka mēs neakceptēsim to, ka. Um, ka mēs tomēr panācām ļoti labu kompromisu par 5-2 pantu, par kuru nobalsojām šodien. Um, let me uh, remind you one thing, which is very. Es vēlētos jums atgādināt vienu lietu. Paldies Lambrentes kundzei par komentāriem. Katram ir ekskluzīvās kompetences pantā 5.2. Tur ir mērķi par investīcijām 18. pants. Eh, tas saistās ar apvārsni 2020 un 19. savukārt eh, Eiropas Savienošanas eh, instruments. Connecting Europe Facility. Un vadošajās komitejās vajadzētu būt noteikumiem pieņemtiem bez balsojuma. Bet tā bija arī tāda džentlmeniska vienošanās par pēdējiem skaitļiem, par vienu skaitli budžeta jomā, un jūs ļoti labi par to zināt, jo jūs tikāt informēti par visu jautājumu ar eh, transporta komiteju, ar Kramerkungu. Nu, mums tas ir jāņem vērā, bet vispārēji runājot, eh, jums, Van Brentes kundze, ir pilnīga taisnība. Bet eh, tad saglabāsim par šo punktu tādu džentlmenisku vienošanos, jo tas ir tikpat svarīgs kā jebkura cita vienošanās starp mums. Lielas paldies, paldies kolēģi par labi paveikto darbu. Tagad pārējām pie septītā darba kārtības punkta - vidē draudzīgas izaugsmas iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Filips Debakers no ALDE ir referents 183 eh, grozījumi tika iesniegti un budžeta un reģiju komitejas iesniedz savus atzinumus. 25 kompromisa grozījumi ir sagatavots. Sāksim balsošanu par 9. kompromisu par pret. Atturas. Pieņemts. 52. grozījums par pret noraidīts. Desmitais kompromiss par pret pieņemts. 53. par pret pārbaudīsim elektroniski. 57. pārbaudam, be, beidzam balsot. Noraidīts. 11. Groz, kompromiss par, pret, pieņemts. 12. kompromiss. Jā, tātad 12. kompromisa grozījums. Par. Pret. Pieņemts. Atturas. Jā, nu es tad jautāšu arī balsot tiem, kas atturas. 74. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. 74. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par. Pret. Pieņemts. 76. par. Pret. Pārbaudīsim. Lūdzu, celiet rokas, jo es eh, pietiekam skaidri neredzu. 76. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. par. Pret. Noraidīts. 81. par pret noraidīts. 82. par pret pieņemts. 83. par pret pārbaudīsim elektroniski. 83. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 84. par. Pret. Pieņemts. 85. par. Pret. Pieņemts. 86. par. Pret. Pieņemts. 87. par. Jā, Labi, ievērosim ierasto procedūru vēlreiz. Par 86. balsosim vēlreiz. Kas ir par? Pret. Atturas. Paldies. Pieņemts. 87. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 88. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 89. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromisa grozījums 13. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad grozījums 94. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 98. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 97. par. Pirmā daļa tātad. Divās daļās. 97. Eh, pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Pirmā daļa 97. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa 97. grozījumam par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kom 14. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 105. grozījums par pret. Pārbaudīsim. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 108 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 108. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 118. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 123. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 124. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 125. par, pret, atturas, norēdīts atturas Pieņemts. 128 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 127 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 129 par. Pret. Atturas. Jāpārbauda, vai ir pieņemts. 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 131. Nē, 132. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 132. grozījums. Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 133. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, kārtīgāk celiet rokas, jo ļoti grūti ir saskaitīt. 133. Balso, uh, grozījums, tātad beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 138. grozījums. Par. Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 138. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. kompromiss. Pirmā daļa. Pirmā daļa 21. kompromisam par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa 21. kompromisam par. Pret. Atturas noraidīts. 147. par. Pret. Atturas. Atturas. Pārbaudīsim. 147. pārbaudam. Un beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 159. grozījums par. Pret atturas, noraidīts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 170. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 171. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 172. grozījums par, pret pret atturas 172. Pārbaudīsim labāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tomēr noraidīts. 173. un 174. grozījums kopā par pret Atturas. Varbūt labāk pārbaudīsim elektroniski. 173. un 174. grozījums blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai es kļūdījos, saka priekšsādātājs. 175 par pret Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 175. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. par. Pret. Atturas. Norādīts. 177. par. Pret atturas pieņemts. 178. par pret atturas noraidīts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 181. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas pieņemts. 183. grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturas pieņemts. Piektais par. Pret. Atturas pieņemts. Sastais par. Pret. Atturas pieņemts. Septītais par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais gro... kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais gro... kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. grozījums, pirmā daļa. Sāksim balsot ar, par pirmo daļu. Kas par pret? Atturas. Noraidīts. Tagad otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas noraidīts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. Pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regī viens par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Nebija īsti skaidri. Lūdzu, augstāk celiet roku. Tātad balsojam par Regī viens. Beidzam balsot. Norēdīts. Jā, es atvainojos, bet nevar skaidri redzēt, ja jūs eh, kārtīgi neceļat roku. Ceturtais regija par pret. Atturas. Pieņemts. Regija pieci par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regija astoņi par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmit Regi 10 par, pret, atturas, pieņemts. Regi 11 par, pret, atturas, pieņemts. Regi 13 par, pret, atturas, pieņemts. Tagad budžeta komiteja E par, pret, atturas pieņemts. 1 par pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Budžeta komitejas otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Paldies Debokera kungam, apsveicu jūs ar ziņojumu un sveicu visus kolēģus un ēnu referentus. Tagad pāriem pie nākamā balsojuma. Astotais punkts Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Fēderiks Fēderlejs ir sagatavojis atzinumu. Ir 183 grozījumi iesniegti, 185 grozījumi ir eh, daži kompromisi. Sāksim balsot. Moment. That's it. Okay. Um, amendment 75. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. 34. 34. Um, uh, grozījums um, par 71. grozījumu pieņēmām, pieņēmām. Un tagad pārējam laimīgā kārtā pie 70, pie 34. grozījuma. Pirmoreiz ir pateicis pareizi, tātad 34. grozījums par pret atturas pieņemts. 74. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 74. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts. 37. par pret pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 38. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 41. par pret atturas Pārbaudīsim. 41. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. un 43. kopā par pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. 44. pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums 4. daļa par pret atturas noraidīts. 45. par pret atturas noraidīts. Lūdzu, vai es varētu celt uh, augstāk uh, savas rokas? Es, uh, diemžēl, neredzu. 45. vēlreiz lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām elektroniski 45. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. un 47. Eh, kopā. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 108 par pret. Jā, 108. būtu jāpārbauda elektroniski. Pārbaudām 108. elektroniski. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais kompromiss. Pārbaudām elektroniski. Pārbaudām elektroniski, gaidām. Viens deputāts no EPP par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 1, 2, 3 par pret pret atturas pieņemts. Bloks no 124. līdz 130. Eh, septiņu grozījumi par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski pārbaudām tātad. Beidzam balsot. Viena deputāta par daudz no EPP. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. Grozījumi no 135. Nē, tomēr 131. grozījums par pret atturas pieņemts. 132. par pret pret atturas noraidīts. 133. par pret atturas noraidīts. Nē, tomēr pārbaudīsim elektroniski. 133. nav skaidrs. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. par pret atturas pārbaudīsim. 134. pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Eh, grozījums eh, par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Tātad 15. Eh, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Bloks no 138. Sastā, eh, no 135. līdz 137. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim tomēr elektroniski trīs grozījumi par 13 un 14 pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Par, pret, atturas. Pieņemts. 1, 4, 2 grozījums par pret atturas. Noraidīts, bet eh, tomēr pārbaudīsim elektroniski. 142. grozījums. Tātad beidzam balsot. Noraidīts. 143. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. grozījums atkrīt, ir atcelts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtu deviņdesmitais par pret sākam pārbaudīt elektroniski, beidzam pārbaudīt. Um, Noraidīts. 192. Nē, man jājautā, kas par, kas pret atturas. Noraidīts. 191. Par, pret, atturas. Noraidīts. 193. par, pret, atturas pieņemts. 194. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 194. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām elektroniski 195. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais eh, grozījums un 18. grozījums kopā par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret. Pārbaudīsim otro grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 grozījums par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Nu, protams, galīgais balsojums nevis elektroniskā pārbaude. Tātad eh, balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. 22 par, 9 pret, 10 atturas. Apsveicu, paldies par sadarbību un lielisko darbu. Un nākamais darba kārtības punkts. Kolēģis Lopes ir sagatavojis atzinumu par eh, parlamentu padomjas direktīvas par dažu autoru tiesību un blakus tiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā īstenošana. 134 grozījumi tika iesniegti un 11 kompromisa grozījumi. Sāksim balsot. Pirmais kompromisa grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Divpadsmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trīspadsmitais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piecpadsmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sešpadsmitais par Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 16. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas Pieņemts. 24. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 27. grozījums par pret. Atturas. Noraidīts. 28. par pret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 atturas. Labāk pārbaudīsim. 44. grozījums. Balsojam. Sākam balsot par 44. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, kārtīgāk celiet rokas. 45. par pret Atturas pieņemts. 11. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 79. par. Pret. Atturas noraidīts. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 80. grozījumus. 80. grozījums. Sākam elektroniski balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. grozījums par pret. Atturas. Noraidīts. 49. par pret. Atturas. Pieņemts. 49. par pret atturas. Mums būs jāpārbauda 49. grozījums elektroniski balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 60. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas pārbaudīsim. 63. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Un beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Seštais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 75. par. 75. par. Pret. Atturas pieņemts. 76. par pret. Pārbaudīsim 78 grozījumu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. 77. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 78. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais nu, kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 81. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 85. grozījums par. Pret. Noraidīts. 108. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 89. par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 atturas pieņemts. 95. par pret atturas noraidīts. 97. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 97. grozījumu. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 7. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 112. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 8. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts.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 129. par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 131. par pret atturas pieņemts. Es atvainojos, saka priekšstādātājs par nelielu kļūdu. 82. grozījums. Izskatās, par to nav noticis balsojums. 8. lapas pusē. Kā 4. kompromisa daļa. Tātad pēc 4. kompromisa. 8. lapusē 82. grozījums. Jā, par to nenotika balsojums. 82. tātad par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Apsveicam kolēģi ar labo rezultātu. Dokuments pieņemts. Tagad pārējām pie pēdējā balsošanas saraksta. Kolīgs, protection of. Neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu, izpaušanu. Mišela Rivasi ir eh, referente. Tika iesniegti 280 grozījumi un kompromisa grozījumi arī cen. Tātad pirmais kompromisa grozījums. Pār pret atturas pieņemts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 pieņemts. 114 eh, par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 115. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 11. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par pret atturas. Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim tomēr elektroniski.

atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 123, 124 un 125. Beidzam balsot. Noraidīt. 126. Eh, par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, tas ir svarīgi. Pārbaudām elektroniski 13. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. par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 pret atturas pieņemts. 133 un 30, 134 kopā par pret atturas pieņemts. 135 un 136 kopā par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. 142 grozījums par pret atturas Noraidīts. 15. grozējums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 151. par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 162. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. 170. par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 179. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 179. 179. elektroniski Pārbaudām, sākam balsot, beidzam balsot. Norēdīts. 178. Par. Pret. Atturas. Lūdzu, balsojiet skaidrāk. 178. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 180. Um, mutiskais grozījums no S&D. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. Um, par. Pret. Atturas. Pieņemts. pieņemts, bet eh, mums eh, tomēr jābalso arī par 23. grozījumu, jo tas eh, ir nepieciešams. Tad atgriezīsimies nedaudz atpakaļ. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. 190. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. 191. par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski 191. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Par pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais kompromiss par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 pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 11. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss par eh, grozījums par pret atturas noraidīts. 12. Eh, kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 39. Eh, grozījums par pret atturas mm, pārbaudīsim tomēr elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss grozējums par, pret, atturas pieņemts. 216. un 217. Eh, grozījums kopā par, pret, atturas pieņemts. 44. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 218. grozījums par pret atturas noraidīts. 219. par pret atturas noraidīts. 220. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 220. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 221. Um, par pret atturs noraidīts. 14. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 222. Eh, grozījums. 222. Tātad eh, mums nav par to jābalso, jo 44. grozījums eh, tika noraidīts, līdz ar to nav jābalso par šo grozījumu. Tas pats būs arī 229. gadījumā, jo 44. Ehm, grozījums tika noraidīts, 230. grozījums par pret atturas noraidīts.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 Noraidīts. 235. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 236. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 46. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 237. par. Pret. Atturas Pieņemts. 15. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 251. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 267. grozējums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 267. grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss par pret. Atturs pieņemts. 270. 270. 276. grozījums par pret atturs noraidīts. 277. par pret atturs pieņemts. 278. par pret atturs pieņemts. 279. atkrīt, eh, un tātad 280. par pret atturas pieņemts, 18. Eh, kompromis grozījums par pret atturas pieņemts, 19. kompromis grozījums par pret atturas eh, pieņemts, 56. grozījums par pret atturas noraidīts, 20. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par. Pārbaudīsim elektroniski 59. grozījumu. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozējums par pret atturas noraidīts. 21. kompromisa grozējums par pret atturas pieņemts. 22. kompromisa grozējums par pret atturas pieņemts. 23. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas pieņemts. 24. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts 82. Nē, tātad 81. par pret atturas pieņemts 82. par pret atturas pieņemts 83. par pret atturas arī pieņemts 84. par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 pieņemts, 94. par pret atturas pieņemts, 95. par pret atturas pieņemts, 96. par pret atturas pieņemts, 98. par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums um, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāti ir šādi. 46 pār 5 pret 4 atturas apsveicam un liels paldies. Paldies jums visiem. Jūs bijāt ļoti pacietīgi. Kā jūs uzskat, domājat, varbūt mums nepieciešama neliela pauze pēc balsošanas. Es gribētu vaicāt pirmajam vicepriekšsē, pirmai vicepriekšsēdētājai Tojas kundzei um, vadīt nākamo rīta sesijas daļu. Un es tad došos pārtraukumā, un mēs tiekamies pēc tam uh, trijos pēcpusdienā. Lielas paldies! Patricija, šeit ir ļoti labi strādāt šajā vietā. possiamo riprendere il nostro lavoro. Eh? Tātad mēs uh, turpināsim. Kolēģi, kas grib uh, doties prom, tos lūkšu darīt to pēc iespējas ātrāk. Jā, mums vēl jāstrādā ar atlikušiem darbkārtības jautājumiem. Nākamais darbkārtības jautājums ir. Uh, Uh, ziņojuma projekts sastādīs uh, Ferreiras kungs pētniecības un inovācijas potenciālu izmantošanu jūras nozara ekonomikai, lai radītu darbvietas un izaugsmi. Došu viņam vārdu un tad uzstāsies sēna referenti un pēc tam pārējie kolēģi. Paldies! Paldies priekšsēdētājs kundze! Labrīt visiem! Es gribētu uh, šeit atbalstu un dažas nozīmīgas domas. Sāstībā ar šo ziņojumu uzstāšos ļoti īsti. Pirmkārt, tāda pirmā nozīmīgā doma. Zilās ekonomikas koncepts ietver sevī ļoti dažādas ekonomikas sektoras, kas ir saistīti ar jūru un okeānu Pie tā piedar tradicionālie sektori, tās sauktie konsultētie un arī tie sektori, kas strauji attīstās. Sektori ir uzskaitīti, nu vismaz daži no tiem manā ziņojumā. Un tāpat arī es ziņojumā norādīju uz to, ka komisijas paziņojums ir ļoti ierobežots šajā jomā. Tādēļ aicinu komisiju šeit sniegt plašākus skaidrājums un dot arī tādu kopēju skaidrojumu attiecībā uz darba vietu radīšanu. Jo tie visi ir nozīmīgi punkti saistībā ar zilo ekonomiku. Visi tie jautājumi, kas ir saistīti ar šo sektoru un starp sektoru darbību, saistībā ar jūru un okeānu šeit tos vajadzētu aptvert, tāpat arī piekrastes reģioni komisijas paziņojumā ir trūkumi. Tas, par ko komisija runā, tas ir samērā ierobežots. Un otrs jautājums. Šeit jautājums ir par trūkstošām zināšanām, kādas mums ir zināšanas par jūrām un okeāniem. Tas novada pie zināmiem ierobežojumiem. Ierobežojumiem attiecībā uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Tādēļ ir nepieciešams novērst šos trūkums. Mums ir nepieciešams lielāks informācijas, lai mums būtu vairāk zināšanu, mums ir nepieciešams solīts līdzfinansējums un, kā jau teicu, zināšanas par jūru jāuzlabo. Mums ir jābūt iespējām ilgtermiņa plānošanai par investīcijām, un tam ir nepieciešams zināšanas. Tāpat es gribētu norādīt uz to, ka programmā Horizons apvārsnes 2020 ir nu, līdzekļu risinājums, gribu kritizēt to un teikt, ka tas, protams, atstās ietekmi uz, no, uz specifiskiem sektoriem šīs ekonomikas kontekstā un tāpat arī ietekmēs citus ekonomikas sektors. Vēl viena nozīmīga doma, trešā. Valsts publiski finansētie pētījumi jāpadara publiski pieejami. Šeit uh, ir nosprausti konkrēti mērķi plašāka pieejamība dažādiem datiem attiecībā uz jūras jūras dibenu, arī uz dažādiem resursiem un ūdens izmantošanu. Bez tam mm, nu, gluži vienkārši pietrūkst personāls dažādās jomās, piemēram, pētniecībā, tehnikā, inženierzinātnēs un citās jomās. Tātad pietrūkst kvalificēta personāla. Tas ir ļoti liels šķēršlis, lai izmantotu zilās ekonomikas potenciālu pilnībā. Ir nepieciešams samazināt šos deficītus. Mēs esam šeit saskāršies tiešām ar plašu deficītu, ir pārāk maz kvalificētu darbinieku. Tas ietekmē arī sociālo statusu un mums ir nepieciešams tādas gluži vispārīgas investīcijas ekonomikā, zinātnē, izglītībā dažādās valstīs. Piektā doma. Potenciāla apzināšana, kāda ir zilā ekonomikai, tas ir ļoti nozīmīgs process, bet tas nedrīkst nozīmē, ka m, mm, tiek pieņemts lēmums par labu tikai izaugsmes uh, projektiem, kas nav ilgspējīgi attiecībā uz jūru un okeāna resursiem. Mums ir jārūpējas par to, lai būtu ļoti veiksmīgs menedžments un lai resursi tiktu labi apsaimniekoti. Nākamais jautājums. Resursus jāizmanto ilgtermiņā. Nedrīkst uh, dažādu resursu uh, reģenerācijas laiku neievērot, vajag to pārsniegt. Ekoloģiskās inovācijas, uh, cirkulārā ekonomika, uh, vides ilgspējīga izmantošana, resursu ilgspējīga izmantošana, klimats pārmaiņu, apkarošana, tie ir ļoti nozīmīgi principi, tie ir jāro visās eksistējošās programmās. Un uh, Mm, sastā nozīmīgā doma. Šeit iet runa par uh, piemērotu finansējumu, lai veicinātu zilo ekonomiku un radītu atbilstošas darba vietas. Pie tā piedara tādi instrumenti, kas jau pastāv. Nu, tas nenozīmē, ka ir nepieciešama jauna finansējuma avota. Nē, gluži vienkārši e, jau esošie instrumenti, piemēram, struktūra fondi, ir labāk e, jāpārvalda, labāk e, jāizmanto, nu, piemēram, pētniecības projektiem, lai šie projekti atbilstu ekonomikas interesēm un tiktu piemēroti tam, kas ir nepieciešams. Šeit jāpiemina dažādas organizācijas, kurām ir jāiesaistās šajā darbā arī nevalstiskās organizācijas, tā potenciāla izmantošana, kāda mums ir. Septītā doma runa par stratēģisku nepieciešamību specializācijai. Šeit ļoti nozīmīgi pievienotās vērtības ķēdi izveidojas zilajā ekonomikā. Un pēdējā doma, doma numur 8, ir piekrastas reģioni un salas. Tos īpaši skar zilās ekonomikas jautājumi, un e, visās attīstības stadijās zilajā ekonomikā mums jāpalīdz, e, lai mēs tiešām e, kopumā visu potenciālu attiecībā uz darbvietu radīšanu, ilgspējīgu attīstību, lai mēs to varētu pilnībā izmantot. Un noslēgumā gribu teikt, ka to ierobežojumu ietvaros, ar kuriem saskaramos, tomēr vajadzētu īstenot sektoru specifisku pieeju. Tas nozīmē, ka mums ir dažādas jomas - zivsaimniecība, akvakultūra, ostas, loģistika, energoresursi, minerālo resursu apzināšana, biotehnoloģija. Tās ir tikai tās jomas īsumā, kuras ir nozīmīgas, par kurām mums vajadzētu dziļāk skatīties, un katram no sektoriem mums vajadzētu veltīt īpašu uzmanību. Un jāievēro ne tikai biotehnoloģijas un citi, citas nozars, kas attīstās, bet nevajadzētu aizmirst arī tos tradicionālos sektors, kādi jau ir. Nu, piemēram, zivsaimniecība, ostas, kuģu būva, kuģu labošana, remonti Tie ir sektori, kas rada darba vietas un nodrošina tās it īpaši zivsaimniecībā. Tā tas ir. Līdz ar to šos tradicionālos sektors mums nevajadzētu aizmirst. Paldies! Paldies! Jā. Yeah. Nu, šeit ir ļoti daudzas idejas šajā ziņojumā prezentētas. Tiešām ļoti atzinīgi to vērtējumai. Es piraki no tautas partijas nākamā runātāja. Paldies, labrīt visiem! Pirmkārt, es vēlētos pateiktos kolēģim Ferēras kungam par īpašiem pūliņiem Izstrādājot šo uh, dokumentu, Ferēras kungs, esmu droša, ka tajā pašā laikā būs daudzi grozījumi no manas puses un arī no ETP, un mēs varam vienoties par to, ka mēs nevaram vienoties par visu. Bet no savas puses es vēlētos uh, likt akcentu uz šādiem punktiem, kas man pašai liekas īpaši svarīgi un kas būtu pelnījuši lielāku uzsvaru. Tagad pāriešu uz grieķu valodu, jo. Uh, vēlos, lai arī cilvēki Grieķijā uh, var vieglāk uztvert šo ziņu. Tātad sākšu. Nu, pašā sākumā ir uh, teikts, ka tradicionālās ekonomikas uh, nozars ir īpaši analizēts šajā zilajā izaugsmas dokumentā. Es domāju, ka tas nemaz nav slikti. Gluži vienkārši gribu uzdot jautājumu Nu, kādēļ tā pieeja, kāda šeit ir izvēlēta, ir tāda, ka pašaizajās situācijas status quo tiek tik ļoti uzsvērta šajā tieši analīzē runāt par zilo e, ekonomiku un izaugsmu. Tas ir, nu, savā ziņā tāds tā kā protekcionisms netiek ļoti skaidri norādīts uz to, kā tiks stiprināta Eiropas Savienības konkurētspēja. Tai ir uh, uh, spēja veicināt zilās ekonomikas attīstību. Pāris piemēri, lai ilustrētu man domu. Nu, piemēram, uh, kuģu būvs sektors. Šeit tiek runāts par uh, tradicionālajiem uh, sektoriem, nu, piemēram, arī kuģu remonts un labošana, bet neredzu nekādu norādu uz tā sauktiem retrofitings, uh, jeb izā, izmaiņu sektoru. Tas ir nozīmīgs gan vidas aizsardzībai, gan arī izaugsmai. Nākamais jautājums. Tiek runāts par pētniecību un līdzekļu izmantošanu, taču netiek norādīts uz to, ka pat labam nemaz nav tādas skaidras stratēģijas attiecībā uz pētniecības uh, programmu īstenošanu par zilo ekonomiku. Un um, nemaz uh, neredz to, ka strateģisko investīciju fonds var tikt izmantots, lai uh, finansētu projektu šajā sektorā. Un šeit runa ir uh, gluži skaidra par pētniecību un izaugsmi. Nākamais punkts - runa par strateģisko plānu noteiktām vajadzībām, kādas ir. Nu, manuprāt, ļoti nozīmīgi, lai visas sektors finansētu un lai visiem būtu pietiekams finansējums ātrā laikā. Uh, realitātē ir jārīkojas ļoti mērķtiecīgi attiecībā uz publisko finansējumu un ir nepieciešami noteikti kritēriji. Ir jāizmanto un jāveicina tie sektori, kuros ir lielākais potenciāls slēpts. Domāju, ka efektīvāka darbība būtu tāda, ja mēs pievērstos dažiem sektoriem investīciju galvenam uh, plānam, nevis uh, nu, tāpēc laikāns principu visur drusciņu. Uh, kaut ko dotu. Es domāju, ka enerģija, kalnrūpniecība, satiksme un turisms ir tie nozīmīgākie sektori. Un pēdējais punkts, manuprāt, ļoti nozīmīgs attiecībā uz zilo izaugsmi - turisms. Tas ir ļoti nozīmīgs ekonomiskais sektors, kas rada daudz darba vietas turisms, tas ir pilnīgi skaidrs, un tie ir vairāk nekā 5% NKI Eiropā. Tās ir 12 miljonu darba vietas un 2,2 miljonu uzņēmēji. Pēc tam arī kultūra turisms, um, tie ir apmēram 40% no Eiropas turisma, un mums ir jāmēģina veicināt šo apjomu arī zilās izaugsmas kontekstā. Trešdaļa no turisma aktivitātēm Eiropā ir saistīta ar jūru un uh, turismu piekrastēs. Kā teica 2,2 miljonu nodarbināto, tas ir rūpniecības, respektīvi ekonomikas sektors ar ļoti lielu um, potenciālu 183 miljardu eiro. Nu, neatkarīgi no tā, no kādas frakcijas, es domāju, ka mēs. Uh, Dažkārt pārstāvam dažādas viedokļas par ceļiem, bet mērķis ir viens un tas pats - vairāk labu darba vietu, ilgspējīgu darba vietu Eiropas Savienības pilsoņiem. Un šajā virzienā mums būtu jāstrādā, un šajā virzienā tautas partija iesniegs grozījums. Paldies, sirsnīgs paldies, un vēlreiz gribu teikt kolēģim Ferēram, ka mēs esam iepriecināti par konstruktīvu sadarbību ar viņu un citām frakcijām. Paldies! Paldies! Es neko neteicu par uh, uzstāšanās laiku, jo uh, nu katrs uh, to nedaudz uh, uzstājas kā vēlas, bet nu, lūdzu esiet īsi, uh, runājiet īstāk, jo mums vairs nav uh, daudz laika. Baldī kundze uh, sociāldemokrāta uh, vārdā. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties referentam par eh, labi veikto ziņojumu, jo, manuprāt, te ir uzsvērti galvenie jautājumi. Bet eh, tagad es vēlētos eh, koncentrēties uz svarīgākajiem pieciem jautājumiem un arī izteikšu dažus priekšlikumus, kurus uh, ceru um, ņemsit vērā. Pirmkārt, runājot par Eiropas jūrām un okeāniem, mēs runājam par ļoti dažādām lietām, un te ir mm, Melnā jūra, augstās jūras, Arktika, siltie vidusjūras ūdeņi un tā tālāk. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija nepieņem tādu politiku, kas ir uh, visiem daroša. Un mums ir jāsāk E, dalīt Eiropas jūras un okeānus zonās, un tur arī vajag e, savu, e, savas kategorijas, savas iniciatīvas, kas tiktu piemērotas katram reģionam. Otra lieta - piekrītu referentam, ka komisijas dokuments ir pārāk vispārīgs, un šī ir mūsu iespēja sniegt savu ieguldījumu, ka e, skaidra stratēģija var novest pie pozitīviem rezultātiem, jo šai jomā ir vēl neatraisīts potenciāls, un mūsu grupa iesniegs grozījumus, cenšoties sasaistīt okeānus un jūras un arī enerģētiku, jo īpaši runājot par inovatīvo enerģiju, jo te ir liels potenciāls, kas ir jāizmanto. Trešais punkts. Referents atsaucas uz nepieciešamību apzināt zilo nozaru ekonomiku finansējuma vajadzības. Te mēs varam piekrist, bet mēs uzskatām, ka mēs varam veikt šo apzināšanas darbu, bet dalību valstīm vajadzētu veikt zinātnisku analīzi un uzskaitīt un raudzīties, cik plaša mēroga jūras e, nozare tam ir jo tad mēs arī varēsim redzēt uh, finanšu vajadzību mm, mērogu un uh, nepieciešams arī pārliecināties par to, ka finansējums netiek izšķērdāts un nenotiek pārklāšanās. Nākamais punkts. Es domāju, ka šajā brīdī būtu uh, atbilstīgi raudzīties uz iespēju mm, paziņot dažas noteikti mm, par saglabājamām dažas jūras Mm, daļas, kā Prištinas daļu, kuru jūras gultni var izmantot reģenerācijai. Un te var būt ieguldījums mūsu jūru ilgtspējai. Un noslēgumā es ITRA komitejā vēlētos aicināt vērsties, mm, izveidot tādu visaptvarošu jūras aģentūru, un es pati arī iesniegšu šādu grozījumu. Domāju, ka mums ir nepieciešama aģentūra, kas savā paspārnē aptvertu visu visus ar jūru saistītos aspektus. Mums ir daudz dažādu aģentūru šobrīd, un mm, reizēm mm, labā roka nezina, ko dara kreisā, un es domāju, ka te ir jautājums par viena menedžmenta uh, izveidošanu, varētu būt eh, šis eh, augstākais jūras eh, padomes orgāns, un es nezinu, ko komisija vai referents domā par šo priekšlikumu, bet mm, pie tā tad šobrīd palikšu un ļoti vēlos, lai referenti un ēnu referenti varētu noteikt spēcīgu stratēģiju, kas pilnībā izmanto jūras nozaru ekonomikas potenciālu. Grazie, kolēģa Dālī. Paldies, Dālī kundze. Nu, tagad no zaļajiem Marigālas kundze. Eh, Presidenta. Jā, paldies, paldies, eh, priekšsēdājs kundze. Jā, protams, gribam teikt paldies sākumā. Sadarbība ir bijusi veiksmīga ar Ferēras kungu jau no paša sākuma. Un šeit ir uh, vēl nepieciešams uh, zināmas izmaiņas. Ir arī uh, secinājumi ir jāizsaka par šo ziņojumu, tāpat arī par komisijas paziņojumu. Tiešām esam pārsteigti par to, ka jūra ir kas ļoti nepazīstams Eiropā, bet nu katrā gadījumā uh, Pirmais solis ir tas skatīties, ko mēs vēlamies pievienot. Un atsaukšos arī uz to, ko teica iepriekšējā runātāja. Mēs vēl esam tiešām tālu no tādas globālas Eiropas jūras politikas. Tas ir ļoti kompleks un daudz veidīgs jautājums, un mēs esam vienmēr īstenojušie to principu, ka katra dalība valsts rūpēs par tām tai piedarošajiem ūdeņiem un arī zivsaimniecību dzīvniekiem, zvejniekiem. Un mums ir um, jā, vēl tāds plašāks pūls, tas līdz šim nav bijis, tādēļ tas šeit tiek īpaši uzsverts, kas arī ir pareizi. Un vēl tiek runāts par komisijas paziņojumu un dažas tēzes tiek pārņemtas šeit konkrētāk. Uh, nostāja ir attiecībā uz to, kas ir laba jūras politika. Eiropas nozīme nav pārāk liela, to nevar tā pieņemt. Daļai tas tiek kompensēts, izmantojot atsevišķās darbības jomas dalību valstīs, bet nu, tā nav tāda īpaša veiksmīga aizvietošanas politika un tas nav pietiekami. Līdz ar to Eiropas klātbūtne nav atbilstoša, nav uh, tāda, kādai tai būtu jābūt. Un tādēļ mēs redzam, ka mm, sākas mm, tāda zinām pārēja. Nu, piemēram, kalnrūpniecība jūrā par to sāk tagad runāt un šeit mm, šim jautājumam arī pievēršas. Tāpat ir tāds, nu, zināms, skatījums, ilgspējīga, integrēta un tā tālāk. Jo runa ir par ilgspējīgu resursu izmantošanu un apsaimniekošanu. Nu, tātad es domāju, ka šeit būs diskusijas. Tautas partijas kolēģa jau to pieminēja. Ir jārunā par sabalansētu pieeju. Ir jābūt ilgspējībai. Un, kā jau teicu, nu nevaram rīkoties akli runa iet par darba vietām, tas ir pilnīgi skaidri, ja tam vienkārši tā, ko sekojam, tad um, runājam tikai par izaugsmu darba vietām. Šeit arī ir uh, nepieciešams uh, respekts, ir jāievēro ietvars, jāzina, kādā ietvarā mēs rīkojamies un tā tālāk. Šeit nedrīkstam būt pasīvi Eiropā. Šī pasivitāte iespaido uh, jūras uh, Eh, kalnrūpniecības eh, dažādos aspektus. Jārunā par to, ka dažas valstis eh, šī attīstība īpaši skar, dažās valstīs tiek īstenota diezgan agresīva politika. Mēs redzam šeit, ka ir dažādas prioritātes. Mums vajadzētu būt aktīviem, jāizmanto visas iespējas partnerībai. Nākamais punkts. Informācijas jautājums. Liekas, ka komisijas paziņojumam tam būtu īpašam mērķim. Ir jāuzdod pozitīvas ievirs jautājumi. Runa ir par pieeju, par saturu, par ūdeni ir nepieciešama konkrētāki soļi, un es labprāt gribētu par dažādiem citiem punktiem runāt. Ir nepieciešama laba koordinācija, specializācija, inteliģenta specializācija dalībvalsts politikā, un tāpat arī jārunā par a, integrācijas konceptu. Runātāji pārtrauc. Nu, jāraugās uz situāciju, kāda tā ir šodien, um, jo ir izolēta situācija. Rūpniecība, turisms, pieeja jābūt sabalansētai attiecībā uz jūras politiku, un īpaši nozīmīgi manā skatījumā ir atbalstīt priekšlikumu, kas šeit ir formulēts, proti izglītībai jābūt centrālajam aspektam un jāveido inovāciju centrs Eiropas Savienībā. Izveid, izglītība un inovācija ir ļoti, ļoti nozīmīga. Paldies! priekšsēdētāji. Es taču lūdzu jūs uzstāties uh, īsāk, acīm redzot, jūs uh, to nedzirdējāt. Mums tiešām ir ļoti maz laika. Taburānī kungs lūdzīs. Jā, nu es varu pavisam īsi uzstāties. Es uh, uzstājos pats kungu vārdā, kas tiemžēl nav šeit klāta. Viņš ir koordinators un taksas kungs atbalstīs šo procedūru. Mm dažādiem sektoriem jātūk iekļautiem, piemēram, akvakultūras sektoram. Tāpat arī investīcijas par jūru un jūras dibenu ir ļoti ne, jūras virsmu, tas ir ļoti nepieciešams, jo tas ir nepieciešams ekonomikas attīstībai. Un tagad Kelīkungs lūdzīs. Done... Paldies. Tā kā es pagājušajā sasaukumā strādāju pie ziņojuma par šo tēmu. Es eh, priecājos, ka mēs diskutējam par šo jautājumu. Ir skaidrs, ka jūras nozara ekonomikā ir liels potenciāls eh, gan turisma jomā, gan akvakultūras ziņā, gan ostu ziņā, un es vēlos uzsvērt eh, divus aspektus, kas man pašam ir svarīgi. Pirmkārt, manā reģionā ir projekts, kurā tiek izmantota jūras viļņu enerģija elektrības ražošanā. Un cerams, ka līdz 2018. gadam arī citos reģionos tiks īstenot šāds projekts. Un mums ir arī dažādi pētījumi, kas tiek veikti šajā jomā. Un es vēlos uzsvērt, ka apvārsnes 2020 ir ievērojami samazināts un Tas ir ļoti negatīvi vērtējami arī no šī viedokļa, jo, lai efektīvi izmantot jūras resursus, ir nepieciešami pētījumi šajā jomā. Paldies! Vārds eh, Eiropas komisijas pārstāvim Kinga kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Un paldies arī īpaši referentam par ziņojumu, ko ar lielu interesi izlasīju. Es domāju, ka šeit runiet par vairākiem. Uh, svarīgiem jautājumiem. Es gribētu konkretizēt eh, varbūt eh, vairākas lietas, kas ir saistītas ar eh, jūras nozara ekonomikas paziņojuma aptvērumu. Mēs nevēlējāmies um, ierobežot to tikai ar jaunajām ekonomikas nozerēm vai jūras uh, dzīļu ekonomiku, bet um, mums šeit ir iekļautas uh, vairākas jomas, arī kuģu būvniecība, zveja un jaunākās uh, jūras uh, ekonomikas nozares, uh, kā piemēram biotehnoloģijas un citas. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu vispārējais uh, pārskats par visām šīm jomām. Uh, Jautājums par to, kā tad izvērtēt patiesos eh, jūras nozara ekonomikas aptvē, apmērus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, eh, kuriem ir pievērsies arī komisārs, un es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgāk arī apsvērt eh, jūras nozara ekonomikas aģentūru. Un šāds aģentūras izveide noteikti ir viens no tiem jautājumiem, kuriem būtu jāpievērš rūpīgāk. Paldies! Paldies Kinga kungam un dodu vārdam, vārdu Ferēras kungam, bet tiešām tikai uz pusminūti, jums nav daudz laikam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, es tik īsā laikā neko daudz nevaru pateikt, kā tikai to, ka um, pateicos visiem runātājiem Esmu piefiksējis uh, visus uh, komentārus un ieteikumus. Un domāju, ka mēs varēsim panākt diezgan apjomīgas uh, vienošanās. Protams, ir arī zināmas pretrunas un nesaskaņas, bet nu, es ceru, ka mums būs iespēja diskutēt ar visiem ēnu referentiem par um, iespējamiem priekšlikumiem, kas pilnīgi noteikti parādīsies, lai uzlabotu šo ziņojumu projektu. Paldies, paldies jums visiem par šīm debatēm, kas um, par spīti īsajam laikam tomēr bija gana padziļinātas. 16. aprīlis pusdienlaiks ir uh, gala termiņš grozījuma iesniegšanai. Un pēdējais uh, jautājums uh, ir Tātad um, par um, um, trialogu, tātad pašreizajā situācija, trialogu esam. Paldies, priekšsēdētājas uh, kundze. Jā, jūs jau teicāt, ka mēs uh, šeit uh, runājam par trialogu, runājot par vienoto telekomunikāciju tirgu. Uh, Šo regulu mēs eh, faktiski pirms gada pieņēmām padomē. Tas bija 3. aprīlī. Mēs nevarējām uzreiz sākt trialogu, jo bija vēlēšanas, bija jaunā komisija un tā tālāk. Bet arī tāpēc eh, nevarējām to sākt uzreiz, ka padome kavējās eh, kopējas nostājas izveidē. Un nomainoties eh, prezidentūrai, tas arī nebija iespējams eh, par spīti iepriekšējās, proti Itālijas prezidentūras eh, darbam. Nu, un tad, nu, beidzot, Latvijas prezidentūras laikā bija iespējams sākt sarunas. Tad bija pirmais trialogs ar veselu virkni dažādu tehnisku sanāksmju. Bija jau divas sanāksmes un būs arī trešā Un 21. aprīlī otrdien ir paredzēta, paredzēts um, otrais uh, trialogs. Prezidentūra jau no paša sākuma paziņoja, ka par trim pamatu pīlāriem šajā dosjē, šajā regulā, proti par spektru padome nevēlējās uh, izveidot kopēju nostāju. Tas uh, neietilpst uh, sarunu saturā, vismaz attiecībā uz šo regulu. Mēs uh, gan parlamentā uzstājām uz to, ka ir jāiekļauj arī spektrs, jo tam ir ļoti liela nozīme, jo tikai tas, tas ir viens no pamatelementiem, lai izveidotu patiesi vienotu telekomunikāciju tirgu. Un, um, Pat ja arī prezidentūra bija aktīvi noskaņota, mēs uzstājām arī tātad uz viesabinēšanu un tīkla neutralitāti. Un, un vēl viens jautājums. Ir vesela kārta jautājumu, kas ir saistīta ar patērētāju. Uh, aizsardzību, viesabonēšanu un arī atvērtā internetā. Ir tiek runāts par to, ka nu, vismaz ir eh, jārunā par šiem jautājumiem šai regulā, jo attiecībā uz eh, citiem jautājumiem par eh, patērētāju aizsardzību mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka tā būs direktīva, kas šos jautājumus uztvers. Un komisija darbosies un strādās ar šo direktīvu par vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Tātad pāris jautājumi, kas ir saistīti ar šiem aspektiem, kā jau teicu, tiks ietverti diskusijās šajā trilogā. Par viesabunēšanu runājot. Diskusijas ar padomu parāda, ka viedokļi vēl ir atšķirīgi. Uh, Parlamenta mērķis ir eh, turpināt strādāt eh, pie tā, lai tie, tās personas, kas daļēji ir viesabonēšanas eh, pakalpojumu izmantotāji, nesaskartos ar um, problēmām, respektīvi apgrūtinājumiem tad, kad um, runā pa telefonu vai um, lejuplādē datus. Ir arī citi, kas runā par um, trilogu, par um, atvērto internetu un tīkla neutralitāti, jāsaka, pozīcijas ir dažādas komisijas teiks priekšlikums, lai varbūt varētu uh, turpināt šo situācijas attīstību. Paldies! Un paldies, vēlam jums tiešām um, daudz veiksmas turpinot uh, šo trilogu un visdrīzāk, ka nākamajā uh, komitejas sēdē būs vairāk informācijas. Tagad Langenkungs. Uh, Šeit jautājums ir par ļoti sarežģītu trilogu, un šodien rezultāti ir ļoti labi. Sveicu jūs! Paldies, priekšstādātājs kundze. Trilogs par netiešo zemes izmantošanu ir noslēgts. Nu, tas netika uh, pilnībā pabeigts otrajā trilogu sēdē. 1. aprīlī nevarējām vienoties. Uh, pirms 1. aprīļa tas nebija iespējams, tad parlaments izteica vēl priekšlikumu, atbildīgā ir vides komiteja, un vienā kritiskā punktā īpaši padomas pozīcija tika pārņemta plašā apmērā, tas ir biodegvielas, otrās paudzes biodegvielas pienākums izmantot, kas būtu saistošs, tagad tas nebūs saistošs, un it īpaši 1. aprīlī padome pieņēma pozīciju tādu, ka aprīlī sēdī mēs varējām pieņemt uh, noslēdzošo pozīciju. ITRA pozīcija visās būtiskajos punktos ir uh, diskutēta starp ITRA un ENVI. Otrajā lasījumā uh, pozīcija bija tāda, ka ENVI uh, Un, cik es skatījos to jautājumu, es esmu sekojis video kvatras kunga darbībai, esmu bijis arī referents. Nozīmīgākais punkts ir tāds, ka ILOC faktori netiks ietvert, jo nav zinātniskās bāzes, bet esam piekrituši tam, ka ir uh, ieviests pienākums ziņot par mm, darbību. Kritērija vēl tiks uh, iz, uh, izstrādāti, bet nu, nebūs automātisks pārņemšanas Otrais - pirmās paudzes biodegvielas izmantošanas griesti. 6,5% um, pieņēma itra apmēru, bet, nu, laimīgā kārtībā pēc tādām ļoti ciešām diskusijām esam vienošanies par 7%, līdz ar to vairāk nekā mūsu minimālajie mērķi. Un mm, neliels vairākums pēdējā sasaukumā būtu to arī jau varējis pieņemt. Nākamais. Otrās paudzes opcionāls mērķis 0,5%, nevis 4 kārta, bet no nu, maksimāli 2 kārta tiek pārēķināts tas. Un punkts, kas netika īstenots, nebūs atsevišķa uh, uh, regulējuma par bioetanolu. Un pēdējais punkts. Uh, perspektīvu pēc 2020. gada. ITRA prasīja um, pieprasījums Torvalds, referents to, tam piekrīt, un komisijai prasa uh, iesniegt uh, dokumentu par biodegvielas izmantošanu pēc 2020. gada, tātad itras sasākuma pozīcija um, vairākos jautājumos pozitīvas, nelielas atkāpes, taču mēs zinām, ka trilogi ir kompromiss sarunu. Manā izpratnē itra var būt ļoti, lab, eh, ļoti apmierināta, jo arī kolēģi Envi komitejā plašā apmērā mūsu, eh, mūsu arguments ir pārņēmuši. Tad aprīļa sēdē, Strasbūrē, plenārsēdē aicinu balsot pozitīvi. Paldies! Paldies visiem kolēģiem! Diemžēl nebija daudz kolēģu klāt. Tie bija ļoti nozīmīgi jautājumi, eh, veiksme eh, Kastiljas kundzei un eh, sveicam Langenkongu. Nu, varbūt, ka ne visi esam sasnieguši, bet, nu, kopumā, kā jau viņš teica, rezultāts ir apmierinošs. Paldies! Paldies! Un pulkstens 15. turpināsim sēdi.